Un es uh, ceru un pieņemu, ka šī nebūs pēdējā tikšanās, kad mēs diskutēsim par Mar Merkosūru. Uh, e, paldies, komisāra kungs. Uh, es esmu pilnīgi pārliecināts, ka tā nav pēdējā reize. Šobrīd debats par Merkosūru ir uh, beigušās, un mēs ātri pārējām uz, pie nākamā darba kārtības jautājuma, kas ir, uh, kad. Uh, ziņojums attiecībā uz zivsaimniecības un akvakultūras produktu importu režīmu ES saistībā ar gaidāmo kopējā zivsaimniecības politikas reformu. Un došu uzreiz vārdu Kādeka kungam. Četras minūtes. Priekšstādātāja kungs, sārs kundze, komisāra kungs, darbie kolēģi. Būtiskākais šajā ziņojumā ir tas, ka ir nepieciešama koherence starp kopēju tirdzniecības politiku un kopēju zivsaimniecības politiku. Šādā izpratnē mēs varam būt tikai gandarīti par to, ka šodien esam apvienojuši no komisijas puses zivsaimniecības komisāre Damanakē kundzi, tā ar ko sadarbojamies parasti, un arī tirdzniecības komisāru Karalda Gihta kungu Divi komisāri vienu ziņojumu kontekstā, nu kāds gods mums? Atļaujiet uh, arī man uh, vērtēt uh, pārsteidzošu so dubulto komisijas pārstāvniecību. Tas ir diezgan neparasti šādās diskusijās. Bet tagad atgriezīsimies pie ziņojuma paša. Uh, ZAP uh, importi ir aptuveni vairāk nekā 60% no kopējā patēriņa Eiropas Savienībā. Uh, ir eh, bažas eh, raisoši šī tendence, ka esam tik ļoti atkarīgi, un ir tāds dubults eh, fenomens. No vienas puses samazinās mūsu pašu ražošana, un no otras puses mūsu tirgu atvērtība palielinās šīm precēm. Tas skar pēdējo desmit gadu politiku, un šī attīstība nostāda zvejniekus Eiropas Savienībā sažģītā situācijā. Uh, un viņiem ir grūti noturēt savas uh, cenas, uh, lai arī piedāvājums, teiksim, nav pietiekams uh, daudzām, uh, daudzās jomās. Mēs uzliekam mūsu zivsaimniekiem santāros un arī veterināros uh, noteikumus. Un ar rūgtumu uh, konstatējam, ka šie paši noteikumi nav attiecināti uz tiem produktiem, ko importējam no trešajām valstīm. Mēs vēlamies, lai Eiropas sektors vienkārši izdzīvotu un būtu ekonomiski veiksmīgs, lai mēs saņemtu labas kvalitātes un drošus zivsaimniecības produktus un arī saglabātu mūsu piekrastes īpašo veidu. Dāmas un kungi, ir daži jautājumi, par kuriem nevar vēst sarunas. Mēs praktiski prasam, lai Eiropas Savienība uzturētu tarifu aizsardzību, kas būtu ļoti nozīmīga zap produktēm lai tiktu uh, saglabātas preferences cenas dažām trešajām valstīm, it īpaši jaunatīstības valstīm, un arī ievērotu pētēju e noteikumus, lai mūsu pārstrādes nozara uh, tiktu uh, apgādāta ar izēvielām. Ļoti nozīmīgi ir tarifi. Šveices uh, formula uh, un uh, pieprasījums uh, to attiecināt uz uh, uh, īpaši jūtīgiem produktiem ir jāsaglabā. Un bez tam dažām trešajām valstīm piešķirtie noteikumi ir jāsaglabā, bet jāprasa, lai strikti tiktu ieturēti sanitārie un fitosanitārie noteikumi. Un treškārt, mēs prasam, lai atbildība tiktu uh, uzturēta, lai tiktu tālāk risināts sarunas par sāt produktiem. Komisāri, uh, kungs, kas nodarbojas ar tirdzniecības jautājumiem un dzīvesaimniecības komisāri, jā, tiem jābūt iesaistītiem un tas nodrošināt labāk šīs jomas attīstības nākotni. Uh, Šobrīd man liekas, ka šīs diskusijas ir uh, īpaši nozīmīgas šajā brīdī. Tās ir fundamentāls, tās ir pamat uh, diskusijas. Mēs pievēršamies tagad uh, kopējās lauksamniecības politikas reformai. Mēs saskaramies ar Dohas sarunu raudu atņaušanu un dažas um, daži, daži nostājas komisijas pusē nav atbalstāms. Uh, komisārs Tegūts ir šeit zālē klāt, un komisija taisās noteikti termiņus publiskām konsultācijām, izstrādāt jaunas direktīvas attiecībā uz stratēģiju līdz 2020. gadam. Eiropas parlaments ir līdzlēmējs gan uh, tirdzniecības politikā, gan zivsaimniecības politikā. Tas vēlas, lai viņa viedoklis tiktu respektēts arī šajās jomās. Uh, Tā viedoklis ir jāievēro gan padomē, gan komisijā. Un šie ieteikumi, kas ir ietvert šajā ziņojumā, ir jāievērā. Nākošo mēnešu laikā mēs būsim ļoti uzmanīgi, un arī es personīgi turpināšu strādāt ar šiem jautājumiem. Paldies! Thank you, Mr. Kade. Paldies, Kade kungam. Lūkšu Damanakī komisāru kungu izteikties tagad, komisāri. Lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Vispirms teikšu paldies Kadeka kungam un Eiropas parlamenta uh, komitejām, kas iesaistījās šī ziņojuma izstrādē. <clears throat> Žēl, ka zaļajā grāmatā nav ņemti vērā visi atzinumi vai visi viedokļi, kas, par ko ir runa šajā ziņojumā. Tāpēc komisija ir apņēmusies pilnībā ņemt vērā visus apsvērumus, kas varētu ietekmēt gaidāmo kopējās zilsēmniecības politikas reformu. Un šobrīd attīstība notiek pa tādu lejupejošo spirāli. Un šobrīd šī zilsainiecības nozare nav nedz stabila, nedz arī ekonomiski uh, pozitīvi vērtējama. Un šobrīd uh, šī uh, nozare arī neļauj zvejniekiem uh, gūt regulārus ies, ienākumus Eiropas Savienībā, nodrošināt savus ģimenes ar iztiku. Tie ir apsvērumi, par kuriem ir jādomā, kas ļoti ietekmēs arī mūsu un šīs nozares nākotni. Šeit ir jāņem vērā sociāli jautājumi, sociāli apsvērumi, ilgtspējība un veselības aizsardzības noteikumi. Uh, līdzīgas bažas pauž gandrīz visas Eiropas Savienības dalībvalsts, kas uzstājās iepriekšējā zivsēmniecības padomē. Kāpēc mēs vēlamies mainīt zivsēmniecības noteikumus? Mums ir ļoti lieli, ļoti smagi uzdevumi, lai mēs varētu uzlabot situāciju attiecībā uz zilsaimniecības produktiem Eiropas tirgū, to drošību un kvalitāti. Mums ir jāizveido likumdošana, kas ļautu mums arī izvairīties no nelegāliem importiem un dalību valstīm ir pašām brīvprātīgi jābūt gatavām izmantot labo zilsēmniecības praksi, ievērojot arī vides aizsardzības normas un um, zilsēmniecībā strādājošo darba um, apstākļus. Un mēs strādājam ņemot vērā um, daudz un dažādus apsvērumus. Kā mēs jau dzirdējām, divas trešdaļas no zivsainiecības produktiem, kas tiek patērēta Eiropas Savienībā, nonāk pie mums importa ceļā, bet tomēr vienu trešdaļu joprojām piedāvā mūsu pašu zvejnieki. Tātad šobrīd domājot par to, kā reformēt kopējo zilsainiecības politiku. Mums ir jāskatās uz šo uh, nozari visā tās daudzveidībā un jāņem vērā tās ekonomiskā ietekme. Un es esmu apņēmusies cieši sadarboties arī ar tirzniecības komisāru Degufta kungu, un es ceru, ka mums izdosies sekmīgi um, šo reformu īstenot. Ņemot vērā pārunas PTO, mēs runājam arī par subsīdijām. Mums ir jābūt iespējām uh, atbalstīt finansiāli vidē draudzīgas iniciatīvas un ņemot vērā tirniecības politiku, tad es gribu teikt, ka Šeit ir jāpārskata pašreizējie tirgus organizācijas principi. Ir jāiesaista ražotāju organizācijas, ir jārunā ar tām, ko darīt, lai nodrošinātu tādu pastāvīgu, stabilu um, apgādi vai um, nodrošinājumu ar zilsainiecības produktiem. Šeit ir jāņem vērā arī marķējuma apsvērumi, jo patērētāji vāris, vēlas zināt, no kurienes zils nāk, kur tā tika nozvejota vai audzēta, vai ir ņemtas vērā vides aizsardzības prasības un ilgtspējīgas attīstības princips Līdz ar to mums ir pienākums informēt patērētājus, un tagad vēl daži vārdi par akvakultūru. Komisija ir apņēmusies ievērot to, kas ir teikts tās stratēģijā par ilgtspējīgu akvakultūras attīstību, un mēs uzskatām arī to, ka attīstot Eiropas Savienības akvakultūru, mēs varam samazināt savu atkarību no importa un labāk apmierināt mūsu patērētājs. Un vēl es gribu pateikt, ka šodienas debatēs es sagaidu tādus eh, labus eh, jaunus impulsus Un es domāju, ka tā būs arī nozīmīgs politisks signāls visiem, kas Eiropas Savienībā strādā zivsēmniecības nozarē un kas cer, ka viņu nākotnē turpmāk uzlabosies. Paldies! Paldies, uh, Damanaki kundzei, un lūkšu tagad komisāram de Guhtam izteikties. Paldies, priekšēdātāja kungs, godājamie uh, klātesošie komisija priecājās pār parlamenta uh, Uh, lēmumu sagatavot pašinicības ziņojumu attiecībā uz zilsaimniecību un zilsaimniecības produktiem. Uh, Eiropas parlamenta sāktais darbs uh, parāda to, kas mums būtu darāms tirzniecības nolīguma attiecībā uz KLP. Es atvainojos KZP. Es prasu, lai Eiropas parlaments ņemtu vērā eh, virkni EP, eh, e Eiropas parlamenta jau paši izstrādāto priekšnoteikumu. Zivsaimniecības sektors un akvakultūras sektors ir ļoti svarīgs, it īpaši tām kopienām, kas atrodas pie jūras eh, pie ūdeņiem, un tas tiek ņemts vērā kopējā tirzniecības politikā arī. Un Eiropas politika vēlas a, apvienot tik daudzus dažādos spēlētājus, gan patērētājus, gan ražotājus, dažādās intereses dalību valstī un tā tālāk. Komisija vēlas, lai mēs mm, kopā nonāktu pie uh, sabalansēta pieprasījuma piedāvājuma uh, iznākuma, lai mēs ņemtu vērā arī nākotni, nākotnes mērķus. Uh, mēs visi saprotam, ka Eiropas Savienība uh, ir atkarīga no importēties zivsainiecības un akvakultūras produktiem, jo mums ir augsts pieprasījums. Mēs uh, ne tikai mū, to diktē patērētāji, bet arī zivju pārstrādātāji. Tādēļ es domāju, ka gatavotā uh, kopējā zivsainiecības politika un pār, jauninājumi varētu tikai uh, palielināt mūsu konkurētspēju globālā mērogā. Mēs strādājam arī uh, pie tā, lai uh, daudzpusējos un divpusējos nolīgumos mūsu zivsaimniecības politikas intereses vienmēr tiktu pārstāvēts. Uh, brīvās tirzniecības nolīgumos komisija pilnīgi vienmēr ir ņēmus, ņems un ņem vērā uh, sarežģītos tirgus apstākļus un dažādās Eiropas Savienības intereses, kā es tikko minēju, mēs vienmēr to ņemam vērā. Uh, ņemot vērā uh, šī brīža situācija. Komisija ir sapratusi, ka ir nepieciešams pārstrādāt uh, virkni no esošās zivsaimniecības politikas noteikumiem. Viens no galvenajiem ieteikumiem, kas ir šajā ziņojumā atspoguļots, tas ir uh, DDA ietvaros. Mēs uh, esam ļoti priecīgi par šo. Uh, par šo jautājumu, bet mēs nevaram uh, nodalīt tikai nāmas uh, zivsaimniecības produktus, kas ienāk mūsu tirgū. Mēs nedrīkstam tā rīkoties pretējā gadījumā, uh, tirgus liberalizācijas noteikumi netiks ievēroti. Bet komisija uh, var uh, jums apstiprināt, ka zivsaimniecības akvat Mm, kultūras produktus mm, piegāda, mēs eh, strādāsim kopā eh, zivsaimniecības komisija ar tirzniecības komiteju, eh, komisiju, gan arī DG Trade, ka mēs nestrādāsim vieni, bet mēs strādāsim gan ar jūras komiteju, gan arī ar DG Māre. Uh, Un komisija vēlas eh, jums apstiprināt, ka mūsu bāžas un vēlmes attiecībā uz zivsaimniecības sektoru vienmēr tiek ņemta vērā nolīgumos uh, par uh, eksportu, par tirzniecību. Mēs arī saprotam šo te jutīgo jautājumu. Uh, pat, tajā, pat tajos brīžos, kad uh, liekas, ka Eiropas spēlētāju uh, Eh, intereses netiek pārstāvētas. Mums ir jāņem vērā arī eksporta potenciāls, kāds ir eh, Eiropas Savienībā, un tas jāņem arī vērā nākam, nākotnē divpusējos un trīspusējos nolīgumos. Eh, vēl visbeidzot šīs te uh, bažas, kādas uh, patērētāji, kā arī ražotāji un pārstrādātāji uh, saka, kādas viņiem ir attiecībā uz produktu marķēšanu, kā vienlīdzīgiem apstākļiem. Ja mēs ievē, ietversim ilgtspējīgu attīstību visos nākamajos nolīgumos, uh, tad eh, gan reģionālajās eh, organizācijās, gan arī PTO, gan arī eh, visās pārējās organizācijās nevajadzētu būt nekādām bažām, bet mums jānodrošina, lai šīs klauzulas tiktu saglabātas, bet es gribu teikt, ka uh, mēs darīsim visu, lai turpmāk nākotnē uh, šīs te problēmas uh, tiktu um, risinātas. Paldies! Priekšsēdētāj kungs, komisār kungs, komisārs kundze, es domāju, ka konverģents pastāv starp pešu un arī starptautiskās tirdzniecības nostāju konstatējot un arī veidot savu pozīciju šajos gadījumos. Tika teikts, ka zivsaimniecība ir ārkārtīgi nozīmīgs jautājums gan teritorijas attīstīšanai, gan identitātei un ident kultūras identitātei Eiropai. Bet tas arī ir sektors, kuram ir ļoti liela ietekme šodien uz uh, akvā uh, resursiem un ir um, lieli krājumi, kas ir um, pārmērīgi uh, izmantoti šodien. Mēs redzam, ka Eiropas zivsaimniecības politikai jātiek piemērotai un jāpiemērojas globalizācijai, kā arī izmaiņām. Šī ietekme ir ārkārtīgi smaga sociālā, ekonomiskā jomā kā arī vidas eh, jomā. Mēs aizstāvam uh, situāciju tādu, lai pā, būtu striktāki noteikumi sociālā un vidas uh, jomā, tajos līgumos, kas tiek slēgts zivsaimniecības jomā, un atbalstam to, lai zivsaimniecība un zivsaimniecības kā arī ekvakultūras produkti tiktu skatīti atš atšķirīgi no ne lauksaimniecības produktiem, jo nevar pilnīgi vienā. Uh, Uh, grozā salikt, uh, piemēram, uh, veļas mašīnu un zivsainiecības produktus. Zivsainiecības produkti atbilst arī biodaudzveidības principu ievērošanai. Mēs sākam starptautiskas sarunas un ir nepieciešams, lai Eiropas politika būtu piemēra cienīga. Mums jāaizstāv zīvesaimnieki, jārūpējas par labākām algām un nedrīkst pārāk e, eksploatēt mūsu zivju krājumus mūsu teritorijās ūdņos un tajos, kuros mēs pērkam zivju, zivju zvejošanas tiesības. Paldies! Un tagad lūdzu politiskās grupas vārdā um, no PPE Antinonu Rūkungs. Paldies, paldies, priekšēdētāja kungs. Komisāri, uh, kolēģi, es vēlētos pateikties uh, Karekungam par to, ko viņš ir izdarījis attiecībā uz šo te visnotaļ svarīgo jautājumu par importu sistēmu šajā zivsaimniecības sektorā, kas ir vitāli svarīgs Eiropā. Es domāju, ka ir ārkārtīgi nopietni jāskatās uz to, lai importa apjomi saskan ar vides un veselības standartiem. Tāpat laikā mums ir jāatgriežas atpakaļ laikā un jāpadomā par sakojošu aspektu, kuru mēs nedrīkstam aizmirst nekad turpmāk. Un es domāju, ka tā ir viena no lietām, kuru ievēroju tajā brīdī, kad uh, Guhtu, Vandera Guhtkungs uh, runāja un arī iepriekšējie runātāji par iepriekšējo uh, teikmatu runāja, kad uh, notiek sadurums starp dažādiem sektoriem, intereses nesaskaņa. Zīvesaimniecības sektors ir nopietns, ļoti nopietns, ja mēs nevēlamies, ka mūsu uh, Eh, zvejnieki izvelk laivas krastā un nekad neatgriežas jūrā, tad uh, mums ir jāpatur tomēr prātā, ka mums ir jāstrādā daudz aktīvāk. Komisāri abi teica, ka viņi ir gatavi strādāt ļoti nopietni, bet es ceru, ka mums ir vienota kopēja pieeja uh, darāmajam darbam, ka mēs nestrādāsim katrs savā virzienā. Tāli svarīgi, ka mums ir kopēja vīzija nākotnēji. Paldies, kolēģi, mums ir jau e, laika trūkums, tādēļ lūdzu viena minūte vai arī cik jums ir katram nodots kantus, ka Polus e, kungs no sociāldemokrātiem. Paldies, e, priekšādātāji, komisāru kungi Kolēģi, zivsaimniecības un akvakultūras produkti ir vissvarīgākā uh, daļa attiecībā uz Eiropas parādu, Eiropas Savienības parādu. Mēs importējam vairāk kā 60% no visa tā, ko patērējam, kā Damanākī kundze jau teica. Tas tik ļoti vēlreiz apliecina, ka Kadekunga uh, ziņojums nāk īsti laikā kā ēnu referents es esmu strādājis, lai meklētu sabalansētu pieeju šim sektoram, lai paturētu prātā darba vietas, kā arī Eiropas patērētāji. Šis patiešām vēlreiz var tikai uzsvērt Kadeka kunga ziņojumi tīpaši attiecībā uz rekomendācijām un bažām attiecībā uz kvalitāti un uh, vidi uh, arī veselības aspektu uh, importētiem produktiem, tie elementi, kas ir uh, ietverti, uh, piemēram, uh, konzervu ražošanā, uh, kā arī zivju iepakošanā. Tātad pārstrāde uh, ārpus Eiropas Savienības man vairs nav laika skai, vairāk skaidrot, bet es gribēju pateikt, cik ļoti mēs priecīgi esam par šo te dokumentu. Galagera kunga maldas vārdā. Es arī vēlētos apsveikt Kadek kungu attiecībā uz šo te ziņojumu. Pēdējā laikā uh, zivsaimniecība tiek apdraudēta uh, no importa. Uh, importētāji nekādi nepakļaujās Eiropas stingrajiem noteikumiem, it īpaši uh, higienas standārtu ziņā, kā arī zivju iepakojumu un konservēšanas ziņā un Eiropas uh, maksās ārkārtīgi augstu maksu, kas, uh, par ko maksās gan patērētāji, gan arī ražotāji. Un es domāju, ka šis jautājums, un Damanaki kundze, es domāju, arī pie tā tūlīt pat centīsies strādāt, kā jau mēs uh, teicām, mēs lielāko daļu uh, importējam. Manā valstī 66 tūkstoši tonu uh, Uh, mēs importējam, importējam uh, nepaturot prātā uh, resursus, kādi mums ir. Mums ir nepieciešami importa aizstāšana, un mums ir jāpārmaina šis sabalansējums, eksports 40%, imports iepratīm 60% pēc nākamo desmit gadu laikā. Mēs nedrīkstam uh, uzlikt nekādu birokrātisku slogu šim sektoram, un es domāju, ka visiem ģenerāla direktorātiem, kas šeit ir iesaistīti, visiem ir jā, jāsdarbojās kā tandēmā, kā trijūgā, lai aizsargātu šo jutīgo sektī, sektoru. Levins kundzei zaļo vārdā nevairāk kā vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāji, godātie deputāti. Es ļoti priecājos par šo ziņojumu par importa režīmu zilsēniecības produktiem par 20 6% ir samazinājies zivsēmniecības un akvakultūras produktu ieguves apju, imports ir, sam, ir sasniedzis 60% un tiek noteiktas zivsēmniecības kvotas. Un tā pašā laikā um, vietējiem, tad Eiropas Savienības zvejniekiem ir jātiek galā ar ļoti daudzām problēmām. Mums ir vajadzīgi nozīmīgi instrumenti, arī um, regulas formā, un par šiem dokumentiem ir jau bijusi runa. Mums ir jābūt skaidriem noteikumiem, kas attiecās uz visiem, kas attiecās arī uz nabadzīgākajām valstīm. To pašu es gribētu teikt arī par eksportu. Eiropas Savienībai kā lielākajam importētājam ir jāpilda noteikumi un, un pašai arī jāsniedz ieguldījums, lai citas valstis varētu saglabāt un atjaunot savus zivju resursus. Uh, un ļoti labie starptautiskie nolīgumi ir jāīsteno praksē. 2006. gadā bija runa par tādu kā rīcības kodeks, kodeksu atbildīgai zvejniecībai. Paldies! Tagad Kovač, Grobarčika kungs. Paldies priekšādētāji, dāmas un kungi! Liels paldies Kadek kungam! Uh, par šo lielisko ziņojumu, kas ir ļoti nozīmīgs kopējai zilsaimniecības politikai, arī ceļā uz tās reformu. Strādājot ar šo ziņojumu, mēs redzējām, cik ļoti daudz jomu un nozaru ir šajā nozarē, un tas atšķirs no tā, ko mums grib iestāstīt komisija. Zvejnieki vērtē, uzskata, ka šis uh, ziņojums ir ārkārtīgi svarīgs, un viņi arī vēlas piedalīties zivsaimniecības politikas reformēšanā ar savu viedokli. Komisāra kundze, jūs runājāt par to, ka šo politiku ir jāveido no jauna. Es domāju, ka ja jūs īstenosiet to, kas rakstīts šajā ziņojumā, tad tas būs labs alternatīvs risinājums komisijas priekšlikumiem. Paldies! Dodas kundze, paldies priekšēdētāji, gribu teikt paldies referentam par ziņojumu 2008. gada 24. jūnijā. Runa bija par pasākumiem, kas jāpieņem flotšu attīstībā un pārstruktūrēšanā. Un ja šie uh, pasākumi tiktu īstenoti, tad tiktu arī samazināta uh, kr ekonomiskās krīzes ietekme. Un Eiropai, protams, ir nepieciešami zivsainiecības produkti un vajadzīgs imports, bet es negribētu, lai tas notiktu uz mūsu uh, zivsainiecības, zivsainiecībā nodarbināto rēķina. Un runājot par subsīdijām, šobrīd import, mēs importējam arī produktus, kas nāk no. Um, neziņotas un nereglamentētas zvejas, un mums pietrūks saskanības starp teoriju un praksi, tāpēc es ļoti priecājos par Kadekunga ziņojumu. Thank you, colleagues, for the... Paldies, kolēģi! Lūdzu, visi, kas atnākuši, lai piedalītos balsošanā, gribētu jums ziņot, ka. Balsošana sāksies 12.20. Lūdzu, Frāga Esteves skundze. Eh, Paldies, priekšādātāji. Šis ziņojums atspoguļo zivsaimnieku frustrāciju, kas valda zivsaimniecības sektorā. Un mēs nevēlamies protekcionismu, bet gan vēlamies, lai tirzniecības ģenerāla direktorāts mazliet eh, atgrieztos realitātē, izlasot šo ziņojumu. Un eh, sevišķi svarīgi ir, lai ar šo ziņojumu nodarbotos eh, zivsēmniecības vai jūras lietu ģenerāla direktorāts. Un runa nav tikai par tirzniecību, runājot par, par zilo tunzivi. Uh, tad šeit ir jāparedz izņēmuma noteikumi un mūsu. Un kopējā sektora attīstība šobrīd tiek apdraudēta, jo kvalitāte nav nodrošināta, darba vietu skaits samazinās, tiek nodarbināti bērni, higiēnas noteikumi netiek ievēroti un uh, notiek neziņota un nereglamentēta zveja. Uh, mums ir jāmēģina situāciju uzlabot ar līdzekļiem, kas ir mūsu uh, runās. Reglament, pēc reglamentu neviens, uh, nekur citur pasaulē neviens ne, nevarētu tā notiek, notikt. Jūs tagad nerespektējat nerespektējat uh, tos, kuri runā, jūs necer, uh, nerespektējat nākot iekšā un skaļi uzvedoties. Domāju, ka mums vajag tagad pārtraukt šo sanāksmi, kamēr visi varēs vai nu apsēsties vai aiziet prom un uh, apklust. Paldies, Galagar kungs, uh, turpina priekšētātājs kolēģis, vēlreiz jūs lūdzu, esiet klusi, lai uh, apsēžoties nākot iekšā, lai mēs varētu pabeigt šu, šīs sarunas nākamo desmit minūšu laikā. Uh, Ehm, dod vārdu nākamajai runātājai. Paldies! Godātais priekšsēdētāja, godātā komisāras kundze, Eiropas zilsainiecības politikai ir jāatrisina daudz dažādu uzdevumu. Samazinās uh, zivju apjoms, konkurence nav godīga pasaules tirgū, un mums steidzami ir jāveic radikāla reforma, lai Uh, mēs nodrošinātu ilgtspējīgu zvejniecību Eiropas Savienības ūdeņos. Es pilnībā piekrītu jums, komisārs kundze, ka mēs nedrīkstam pārāk daudz prasīt no mūsu zvejniekiem, no vienas puses vēloties, lai viņi atbalsta zilsēmniecības reformu, un tajā pašā laikā, lai mēs liberalizējam tirzniecību. Abi šie faktori neiet kopā, tas ir par daudz. Uh, ir nepieciešams ļaut zivju krājumiem um, atkopties un atjaunoties, un ir jābūt stingrākām uh, zivsainiecības produktu tirzniecības normām, lielākai kvalitātes kontrolei un Eiropas pilsoņi būs gatavi arī dārgāk maksāt, ja viņi zinās, no kurienes nāk produkcija. Paldies, Reimers kungs! Frau, eh, Godātais priekšādātāja komisāras kundze, komisāra kungs, es gribētu sveikt Kadeka kungu par šo ziņojumu. Tas ir ļoti labi izdevies un paldies arī par labo sadarbību. Um, Jaunie, jaunie noteikumi par uh, um, zilsāniecības produktu importu uh, ir ļoti nozīmīgi. 12 miljonu tonu ir kopējais uh, importa apjoms, tā vērtība ir 55 miljārdi eiro. Tas ir ļoti daudz, un mums ir jāraugās, lai mēs varētu kontrolēt, kādos apstākļos uh, tiek eh, zvejoti un ražoti ar zivsaimniecības produkti tajās valstīs, kas importē produktus uz Eiropas Savienību. Bet mēs nevaram arī visu, visas grūtības attaisnot ar tirgus liberalizāciju. Mums nav Ne, mums pietrūks tiešas ietekmes uz tirniecības politiku Eiropas Savienībā, un tāpēc runātāja tika pārtraukta. Valēsas kungs, lūdzu. Šanovni, paņem šim man nav. Paldies, priekšādātāji. Man nav daudz laika. Es gribētu tikai pateikt, ka Kadeka kunga ziņojums ļauj izdarīt secinājumu ka zivsaimniecības uh, produktiem, proti zivīm, ir jātiek pakļautām PTO noteikumiem. Sevišķi, ja runa ir par um, tādiem īpašiem un riska produktiem, kas saistīti ar risku. Un es domāju, ka būtu ļoti labi, ja mēs varētu uh, neatiecinātu uz zivsainības produktiem to pašu, kas attiecās uz tādiem jūtīgiem lauksainības produktiem. Trautmanis kundze, lūdzu. Merci, monsieur. Paldies, priekšstādāja kungs. Es sveicu mūsu kolēģi Kadeka kungu par izcilu paveikto darbu. Šis teksts uh, parāda attīstību mūsu iepriekšējā darbā, salīdzinot ar brīvās apmaiņas principiem protekcionisms netiek atbalstīs. Um, tas viedoklis, ko mēs tagad pārstāvam, ir mazāk naivs. Visi esam viensprāts ar to, ka Eiropas ražotais apjoms nav uh, pietiekams, bet uh, importējot mums ir jāintensificē mūsu centieni, lai saglabātu krājums, lai akvakultūra būtu ilgspējīga, lai saglabātu arī šo sektoru Eiropas Savienībā. Un Eiropas Savienības zvejai jābūt mazāk atkarīgai no uh, ārvalstīm par eksportu un importu. Uh, jāropējas, lai konkurence būtu godīga, jākontrolē sociālai un uh, vides aspekti, muitai jābūt saprātīgai. Es esmu par to, lai vides un Eiropas normas tiktu piemērotas uh, visās valstīs Eiropas noteikumiem. Paldies! Nākošā runātāja patrona Neveša kundze, vienu minūti. Senjor prezidents, senjora komisārija, Eiropa jau. Priekšēdētāji, eh, komisāri, Eiropa šodien ir tirgus, lielākais tirgus Eh, šiem eh, zivsaimniecības akvakultūras produktiem, bet mēs eh, importējam 60% no šiem produktiem. Mūsu mm, ražošana nebūs nākotnē pietiekama, lai pieprasījumam atbildētu. Tieši tādēļ arī nākotnē mums būs jāpaļaujās uz importu, bet mums jāskatās uz diviem galvenajiem aspektiem šajā kontekstā. Pirmkārt, radīt noteikumus, priekšnoteikumus eh, kopienas patērētājiem, lai kad patērētāji varētu saņemt brīvu pieeju augsta, eh, augstas kvalitātes zivsaimniecības un akvakultūras produktiem. Otrā godīga konkurence, eh, lai importēti produkti un vietējie produkti Uh, nekādā ziņā viens nebūtu pārāks par otru un vienam netiktu liedota prie, uh, lielāka priekšrokā otram. Līdz ar to gribu uzsvērt, ka sociāliem uh, veselības un vidas standartiem jābūt vienādiem gan importētiem produktiem, gan arī vietējiem. Ir nepieciešama arī īpaši mēri, sanitārie mēri, kuri nosakāmi visu veidu, jeb, jeb no kurienes nākušiem zivsaimniecības produktiem. Mums ir jāizskauž arī e, preferenciālie muitas tarifi, kas e, dažkārt tiek attiecināti uz zivsaimniecības produktiem. Tieši tādēļ mums ir jā jāpadomā arī par ilgtspējīgu tirgus um, attīstību un uh, nodrošināšanu. Paldies, kolēģi! Kolēģi, lūdzu jums uh, klusumu. Mēs, um, Nedosim tagad brīvo mikrofonu vispār nevienam mums, bet mums vēl ir trīs runātāji. Piecas vēl minūtes, lūdzu klusumu. Attiecieties labi pret pārējiem kolēģiem. Anders Bares kundze. Paldies priekšēdētē kungs, komisāra kungi komisā, komisāra kungs un Damanaki kundze. Pateicos par to, ka atbildējāt uz šo svarīgo ziņojumu ierodoties šeit. Ir e, jādara kaut kas un jādara tūlīt tieši tādēļ, ka zivsaimniecība ir tik nozīmīgs uh, temats. Un mēs tūlīt gatavojamies balsot, bet uh, šis ir tik nopietns jautājums, ka mums ir uh, jāskatās uz negodīgo konkurenci, kas notiek Eiropā, ne tikai Eiropā, bet arī citur. Tieši tādēļ es lūdzu uh, tirzniecības komisāram, lai viņš uh, ska, nes, uh, ka mēs nedrīkstam nākotnē uh, attiecināt nama noteikumus uz zivsaimniecību, tāpēc ka zivsaimniecības un uh, akvakultūras produkti nav tādi paši produkti kā, piemēram, uh, rūpniecības preces. Mums ir jāskata uh, Eh, lai mēs ilgtspējīgi varētu šo tirgu attīstīt, lai mēs varētu nodrošināt eh, šī eh, zivsaimniecības produktiem nākotni. Paldies, kā jau es teicu, mē, mums nebūs brīvais mikrofons, mums nebūs brīvais mikrofons un došu vārdu abiem komisāriem. Kolēģi, es jūs lūdzu būt klusiem. Mēs visi gribam dzirdēt, ko komisāri atbildēs mūsu kolēģiem. Paldies! Mr. Atkins, points of order. Atkins kungs vēlas reglamenta uh, punktu piesaukt. Priekšsēdētāja kungs, es vēlreiz ceļos kājās, lai caur jums uh, pateiktu priekšsēdētāja konferencē, ka kādam būtu jārīkojās, kādam būtu jārīkojas šajā jautājumā. Jo mums bija teikts, ka uh, Eh, būs eh, balsošana 12. Pēc tam tik teikt 12.5, 12.10 un tā tālāk eh, cilvēkiem ir jātiek uz lidmašīnām, ir jādara citas lietas. Kas tā par kārtību, ka mums sola vienu un nekas nenotiek? Kolēģi, priekšsēdētājs saka, nē, bija teikts, ka balsošana būs no, bija pārlikta no 12. uz 12.15. pēc tam 12. un 20. Ātri uzklausīsim lūdzu komisārus, un es būšu, esmu pārliecināts, ka pēc piecām minūtēm mēs tiešām varēsim sākt balsot. Damanaki kundzē vārds. Uh, paldies. Es uh, tikai varu būt uh, pavisam īsa savā atbildē. Vienīgais, ko es varu teikt, es. Uh, ņemšu vērā visus tās bāžas, kuras uzklausīju tikko tik, uh, dzirdēju. Un kā jau Guhta kungs un es arī pati uh, teicu, mēs mēģinām un meklējam sabalansētību. Mums ir nepieciešams ņemt vērā uh, visas apņemšanās, uh, kādas mums ir iepratīm PTO, bet mums ir jāsaglabā un jādomā mūsu patērētāju un zivsaimnieku un zvejnieku intereses. Kolēģi, kad mēs pārstrādāsim zivsaimniecības politiku, es ceru, ka pārstrādātā politika būs visu, uh, visus aspektus ietveroša. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, komisārs kundze. Un tagad es dodu vārdu referentam Kadeka kungam, ja viņš vēlas. Lūdzu īsi. Jā, es to vēlos, priekšsēdētāji kungs. Sākumā es vērtēju mūsu kolēģi izturēšanos nerespektējošu un neakceptējamu tādā parlamentā, kāds ir mums. Tas ir skandalos to, ko jūs darat. Es kaunos par jums. Jūs nedomājat tikai par vienu lietu nobalsot un uh, braukt pie jums. Mēs uh, strādājam pie nozīmīga ziņojuma un ir respektējot, uh, jārespektē cilvēku viedoklis, jāuzklaus um, deputātu viedoklis, ja negrib, tad ejiet ārā. Dargie kolēģi, es izpaudu manas dusmas, bet es nešaubos par to, ka pēc pāris minūtēm jūs balsosiet un balsosiet par šo ziņojumu. Un es gribētu pateikties, es gribu pateikties uh, uh, Zivsainiecības komitejas deputātiem un mūsu priekšstādātāja Karmanai Fragai, kas uh, palīdzēja man uh, uzticot šo ziņojumu, un es gribu uzteikt arī ēnu referentus Kapula Santos kungu, Raimersa, Graberček kungu un Lövinkundz par viņu iesaisti diskusijās un par grozījumiem, ko viņi iesniedz. Gribu pateikties arī visiem tiem, kas uzlaboja šo ziņojumu un tiem um, sektoru pārstāvjiem, kas palīdzēja veikt pētījumus un arī Māre un Trāda ģenerāla direktorāta darbiniekiem Zotana Zombi, Mirjan Garcia Ferēra pateicos no mm, Piera Milatam un Kristiana Rambo un Rambo no Māra ģenerāla direktorāta. Dargā Marija, paldies, paldies, ka esat šeit šodien, un arī Degūhta kungam paldies lai arī Deguhtkungs jūsu um, atbildi nebija īsti kā atbilde, bet no nu, atbildi tikai dažiem priekšlikumiem. Es neesmu pilnībā apmierināts ar to, bet vēlos pateikties no mūsu grupas Himenes kundzem, Barevan Sangeram kung, kungam, asistentam un īpaši pateicu Filipam Muskāram, kas daudz man palīdzēja un um, palīdzēja izstrādāt kompromisu. Un paldies jums jau iepriekš par jūsu iespējamo balsojumu. Thank you, Mr. Kadē. Paldies, Kadeka kungs. Es gribētu uh, pateikt, ka Dekukta kungs neuzstājās, jo pārāk liels troksnis ir zālē. Es ļoti atvainojos uh, komisāriem, un tagad mēs turpināsim balso, sāksim balsošanu. Paldies. Ja,